versuchen wir es noch einmal meine damen und herren. haben sie jetzt übersetzung? funktioniert nicht? okay. Ja. Pamēģinam vēlreiz. Man saka, ka tagad tulki mani dzirdot. Jautājums vēlreiz, vai jūs dzirdat tagad tulkojumu, dāmas un kungi, brīnišķīgi, lieliski, dāmas un kungi? Tad 9. maijā, dārgie kolēģi, kas ir Eiropas diena, Roberts Šumans ar slaveno Šumana deklarāciju ir līdzis pamatakmeni mūsdienu Eiropas saimnības izveidēji. Un, manuprāt, nekad vēl nav bijis tā, ka Eiropas parlaments šajā dienā sanāca uz savu sēdi šeit Strāsbūrā, tādēļ sirsnīgi jūs sveicu mūsu svinīgajā sēdes atklāšanā šajā šūmana dienā. Tā ir diena, kuru Eiropas ogļu un tērauda kopiena e, tātad likušo pamatakmeni mūsu tehniski, acīm redzot, joprojām pilnveidojumai Eiropas Savienībai, bet pēc tam, kad tehnika ir atsākus darboties, tad varēsim klausīties Strasbūras pilsētas orķestra mūziķis, kas mums sniegs tādu mūzikālu ievadu lūdzu. Paldies, dāmas un kungi, no Strasbūras konservatorija par šo brīnišķīgo ievadu. Dārgie kolēģi, 1950. gada 9. mājā Roberts Šumans sacīja šos divus teikumus. nebūs iespēju saglabāt bez veicinošiem pasākumiem Eiropa. Eiropa netiks izviedota nevienā brīdī, bet tā tiks veidota caur konkrētiem pasākumiem un radot patiesu solidaritāti. Šodien Eiropa piedzīvo trauksmīgu laiku. Un iespējams, ka to gaida pat izšķirīga uh, krīze, bet vairāk nekā jebkad iepriekš ir vajadzīgi drosmīgi pilsoņi, kas skaidri apliecina, ka viņi ir par Eiropas vienotību. Arī cilvēki, kas mūs pamodināt un atgādināt, kas ir tiešām svarīgs. Un dažus no viņiem es citēšu. Tie ir vīri un sievas, kas mums atgādina, kas tiešām ir svarīgs - miers, solidaritāte un savstarpēja cieņa. Miers, solidaritāte, savstarpēja cieņa mums tās jāpadziļina, tas ir svarīgi. Padziļināt nevis šīs aizes, kas mūs šķir, bet to, kas mūs vieno. Dāmas un kungi, ir pienācis laiks cīnīties par šo Eiropu. Mēs nedrīkstam ļaut Eiropas vienošanās pretiniekiem vadīt mūs. Mēs varam ar drosmi un optimismu un arī tālredzību eh, vest savu Eiropas savienību tālāk uz priekšu. Pagājušās nedēļas piekdienā man bija iespēja Vatikānā uh, klausīties pavest Franciska vārdos, kurš uzdeva jautājumu, kas ir noticis ar Eiropu, humānisma Eiropu, šo cilvēktiesību demokrātijas un brīvības flagmani. Kas ar tevi Eiropa noticis? Tā jautāja pāvests šo dzēnieku filozofu, mākslinieku, mūziķu dzimtenu, vīru un sievas zinātnieku. Kas ir noticis ar Eiropu, šo uh, nāciju māti, lielu vīru un sievu māti, kuriem bija drosme piecelties kājās, ziedot savas dzīvības, kad bija jāizstāv viņu brāļu un māsas, māsas cieņa. Pāvests sacīja tā mums un jums vajadzētu atkal pievērsties Eiropas dibinātājiem. Viņi bija gatavi iet jaunus, alternatīvus, drosmīgus ceļus tādā pasaulē, kas bija dziļi šausmināta karu briesmās. Un viņi Tā rīkojas nevis kādas Eiropas idejas vārdā vien, bet arī tādēļ, ka viņiem, viņi uzdrošinājās jaunu modeli, miera sadarbības modeli, nostat pretstatīt postījumu un vārdarbības modelim, kurā viņi bija uzauguši, ko viņi bija piedzīvojuši. Dāmas un kungi, ir pienācis laiks cīnīties par šo Eiropu. Mēs nedrīkstam ļaut Eiropas pretiniekiem sevi vadīt. Arī nedrīkstam ļaut eh, viņiem mūs pavedināt. Mēs varam un drīkstam ar optimismu, tārdzību vest uz priekšu savu Eiropas savinību. 2014. gada 26. novembrī lielisks, kāds lielisks vīrs, doktors Denis Votvēgis, šajā namā sacīja šādus vārdus pasaulē, kur uh, vērtības tiek pagrieztas kājām gaisā, kurā vardarbība kļūst ikdienišķa un banāla, ieņemot veidus, kas, kurus mēs nekad neturējām par iespējamiem. Mums jāstājas pretīm Eh, trūlumam. Denis Vudveigs teica, ka cilvēktiesības ir ne tikai Eiropas Savienības pamati, bet arī priekšmets, kas mūs iedrošina un kuram vajadzētu jūs iedrošināt jūsu ārpolitikā, cilvēktiesības uzskatīt par rīku, miera un attīstības nešanai citos pasaules reģionos, demokrātijas un tiesiskuma nešanai citos pasaules reģionos. Un Vudveigs, šis lieliskais ārsts, šeit e, saņemot e, Saharova balvu, arī pauda savu vēlmi, lai Eiropas saņem, kas viņam iemieso cerību, lai tā mums palīdzētu cilvēku cieņu, cilvēku tiesības arī manā dzimtajā, līdz manai dzimtajai, dzimtenē aiznest. Un tas ir svarīgāk nekā ekonomiskas vai finansiāls rūpes. 2016. gada 3. februārī Niģērijas valsts prezidents Buhāri mums šeit sacīja, Jūsu problēmas ir, kā sadalīt bagātību. Mūsu problēmas ir nabadzība, sērgas, tehniskā atpalicība. Kādēļ mēs to tik ātri piemirstam? Viss tas, uz ko šī vīri tiecās savām savu tautu vārdā, savu pacientu vārdā, to mēs diendienā saņemam it kā pašsaprotam. Tādēļ ir pienācis laiks cīnīties par šo Eiropu. Mēs nedrīkstam ļaut Eiropas pretiniekiem sevi iebiedēt. Mums jābūt drosmīgiem, tāredzīgiem, optimistiskiem un jāved Eiropas savinību uz priekšu. Portugāls valsts prezidents 12. aprīlī, un es viņu citēšu, oriģinālā Rebejos de Zuzā sacīja, es pieder paudzei, kurai Eiropa un, Eiropas, un integrācija Eiropā bija sapnis, eh, kas bija neatdalāms no eh, demokrātijas, sociālā taisnīguma un cilvēktiesībām. Eiropa, par kuru es sapņoju, kas tik daudz reizi ir guvis triumfu pār barbarismu un totalitārismu arī pārvarēs eh, reliģiskās neiecietības un terorismu draudus. Šis vīrs, kurš ir eh, neapšaubāms Eiropas integrācijas atbalstītājs, kurš sacīja šos vārdus šajā namā, eh, ar milzīgi plašu vairākumu pirmajā vēlēšana kārtā savā valstī tika ievēlēts par valsts prezidentu. Tas apliecina, ka demokrātija nenozīmē būt pret eiro, bet ka ar skaidru vēstījumu par Eiropu var uzvarēt vēlēšanās. Mēs varam un mums jābūt drosmīgiem, optimistiskiem, tārdzīgiem, tādiem kā šie vīri bija un jācīnas par Eiropu. Ir pienācis laiks, dāmas un kungi, to darīt. Tādēļ Tomas Ilves Igaunijas valsts prezidents, kad viņš 2. februārī mūs uzrunāja, sacīja, lai tā būtu migrācija, eiro vai pat militārā agresija. Pat nerunājot par tehnoloģisko izaicinājumu, eh, tehnoloģisko izmaiņu izaicinājumu. Risinājumi, kas vedīs mūs atpakaļ pie nāciju valsts, atgriezīs mūs laikmetā, kas bija pirms otrā pasaules kara, laikmetā, kurā īstermiņa domāšana, kaimiņu iebiedēšana neizbēgami noveda pie tu manis tev un zaudējumiem visiem. Tā atgriezīs mūs laikmetā, kurā atkal vara tiks pielīdzināta tiesībām To esam redzējuši jau pārāk bieži Eiropas vēsturē. Tā sacīja vienas valsts prezidents, kas komunismu diktatūru ir nokratījis, saceļoties pilsoņiem un kuru Eiropas Savienība ir uzņēmusi, lai stabilitāti, drošību, mieru nodrošinātu tautu un valstu Savienībā arī viņa valstī, Igaunijai. Atkrišana nacionālo valstu uh, ērā, tā sacīja šīs mazās, uh, tikai nesen savu brīvību atgušās valsts pārstāvis. Šī atkrišana mūs atgriezīs laikmetā, kas bija pirms otrā pasaules kara. Man šķiet, ka viņam ir taisnība. Tādēļ ir vērts cīnīties par Eiropas integrāciju šajā šūman dienā, kad Eiropa neapšaubām ir apdraudēta. Un Eiropas gars vairs negūst pašsaprotamu atbalstu, bet es personīgi esmu stingri pārliecināts, ka Eiropas pilsoņu plašs vairākums joprojām atbalsta valstu un tautu sadarbību uh, pāri robežām. Tas ir vislabākais ceļš laikā, kad mēs piedzīvojam solidaritātes krīzi, kad mūsu kopīgās vērtības, šis kopīgais pamats ir sācis ļodzīties. Mums jāieklausās šo vīru un sievu saucienā. Pamostieties! Eiropa nav veidot vienā dienā, tā ir eh, veidot uz darbu solidaritātes pamatiem. Jā, dāmas un kungi! Dargie kolēģi, ir pienācis laiks cīnīties par Eiropu. Visi eiropieši, kas tic šim transnacionālas demokrātijas modelim kā labākam, lai nodrošinātu uh, mieru, ir aicināt piecelties kājās, pārtraukt klusēt un pasakīt, kad es esmu par Eiropu. Paldies!